Tagad ir paredzēta balsošana. Tā būs sadalīta divās daļās. Pirmā daļa notiks līdz svinīgajai sēdei, tātad pēc 15 minūtēm sāksies šī svinīgā sēde, un pēc tam turpināsim balsot. Tagad balsosim par kohēzijas politikas ziņojumu, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Tagad Mārijas ziņojums attālauko reģionu potenciāla kāpināšana. Personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad ziņojums. Jā, lūdzu. Tagad, tagad to ir ar ziņojums. Vienotais balsojums, kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. Tagad debakera ziņojums. Dodu vārdu referentam. Lūdzu, debakera kungs. Thank you, Chair. Dear... Paldies, priekšādātāji, godāmie kolēģi. Aldis grupas vārdā es gribētu, lai šis balsojums tiek atlikts eh, līdz aprīļa plenāras sēdē saskaņā ar 177. pantu. Danke, aiz... Paldies. Kurš eh, vēlas izteikties par uh, labu šim pieteikumam? Neviens. Vai kāds vēlas izteikties pret šo pieteikumu? Neviens. Tad balsosim, kurš par šo priekšlikumu. Lūdzu, paceliet roku. Kurš pret? Kurš atturas? Priekšlikums ir pieņemts. Līdz ar to balsojums par ziņām atkrīt. Tagad Sala Frankas ziņojums. Kurš par? Kurš pret? Kurš atturas? Pieņemts. Tagad Vēberes ziņojums. Politiskā dialoga un sadarbības nolīgums starp Eiropas komisiju un Gvatemalu un tā tālāk. Kurš par šo ziņojumu? Kurš pret? Kurš atturas? Pieņemts. Tagad Pērvanšas Bereses ziņojums. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Ziņojums ir pieņemts. Tagad kopējā pievienotās vērtības nodokļu sistēmas Reičika ziņojums personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad Hībners kundzes ziņojums. Personāla balsojums, kurš par? Saka priekšsēdētājs, es atvainojos, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad otrs Hībners kundzes ziņojums par majotas grozījumiem. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad Ānas Gomešas ziņojums. Tas nav personāla balsojums. Kurš par šo ziņojumu? Lūdzu, paceliet roku. Kurš pret? Kurš atturas? Ziņojums ir pieņemts. Tagad vēl viens Andas Gomešas ziņojums, kurš par šo ziņojumu lūdzu paceliet roku. Kurš pret, kurš atturas, pieņemts. Vēl viens Andas Gomešas ziņojums, kurš par šo ziņojumu. Lūdzu paceliet roku, kurš pret, kurš atturas, pieņemts. Tagad Renātes Zomeres ziņojums nolīgums starp Eiropas Savienību un Turciju. Kurš par šo ziņojumu? Lūdzu, paceliet roku. Kurš pret? Kurš atturas? Pieņemts. Tagad lūdzu, kolēģi. Kaligana kungs. Nākamais balsojums par 147. panta piemērošanas pagarināšanu. Es gribētu aicināt deputātus balsot pret šo uh, lēmumu, jo tas ir vēl viens uzbrukums mums, īriem. Šīs pašas nav pamatotas. Es gribētu tāpēc jūs aicināt balsot ar personālu balsojumu. Dodu vārdu Tomašikas kundzei, lūdzu. Paldies. Paldies, priekšādātāji. Es gribētu šeit piesaukt reglamenta 146. pānta 1 un 2 punktu. Es gribētu izteikties pret šo priekšlikumu par 147. pānta piemērošanas pagarināšanu. F punktā tur ir runāts par horvātu valodas izmantošanas ierobežošanu šajā institūcijā. Tas nozīmē, ka horvātu valoda kaut arī tā ir oficiāla Eiropas Savienības valoda, tiks uzskatīta par otras nozīmes valodu. Es nevaru to akceptēt. Tas nozīmētu, ka vienu gadu pēc Horvātijas iestāšanās līdz pat eh, nākamajai pirmajai uh, eh, asamblējas sanāksmei Eiropas parlamentā mēs nevarēsim nodrošināt uh, horvātu valodas izmantošanu pilnā apmērā. Mēs esam pārbaudījuši visas bāžas birojā, mēs uzskatām, ka šīs bāžas nav pamatotas, tāpēc lūdzu tagad balsosim ar personālu balsojumu par šo ieteikumu lēmumam. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad Kazīnī ziņojums. Trešais grozījums ar personālu balsojumu. Lūdzu, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Līdz ar to pirmais grozījums atkrīt. Un tagad personāla balsojums par ceturto grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrais grozījums atkrīt. Līdz ar to balsosim tagad par visu ziņojumu. Personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad balsosim par Elkadrāvī ziņojumu par vienoto Eiropas dzelzceļa telpu. 68 komitejas grozījumi. Personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemti. Piektais grozījums. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Devītais grozījums. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. Septiņpadsmitais grozījums. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. 32. grozījums divās daļās. Pirmā daļa, kurš par? Pret. Atturas. Pieņemta. Otrā daļa, kurš par? pret atturas pieņemta. Pārbaudīsim, labi. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīta. Es atvainojos. 37. saka priekšādātais grozījums, komitejas grozījums, pirmā daļa, kurš par pret kurš atturas pieņemta. Otrā daļa, kurš par, pret, atturas pieņemta. Pārbaudīsim. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīta. Tagad 47. grozījums, saka priekšēdādājs, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Tagad 74. grozījums, kurš par, par pirmo daļu, kurš pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa, kurš par, pret, atturas, norādīta. 80. grozījums divās daļās. Pirmā daļa, kurš par, pret, atturas, pieņemta. Otrā daļa, kurš par, pret, atturas, pieņemta. 87. grozījums, kurš par, pret, atturas pieņemts. 51. un 91. grozījums, kas ir identiski, kurš par, pret, atturas, noraidīts. 20, 92. grozījums, kurš par, pret, atturas, noraidīts. 120. grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Pārbaudam, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 93. līdz 95. grozījums, kurš par, pret, atturas, noraidīti. 121. grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 98. grozījums, tāds pats vairākums kā agrāk, tātad 98. grozījums, kurš par, pret, atturas, norādīts. 97. grozījums, kurš par, pret, atturas, norādīts. 98. grozījums, kurš par, pret, atturas, norādīts. 122. grozījums, kurš par, pret, atturas pieņemts. 57. 57. atkrīt. Tas bija viennozīmīgi. 99. grozījums, kurš par? Pret? Kurš atturas? Noraidīts. 123. grozījums, kurš par? pret atturas pieņemts. Labi, pārbaudīsim. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 123. kurš par? Pret kurš atturas pieņemts. Nākamais tātad atkrīt. 58. Nē, 123. CP, kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Simtais grozījums. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. 124. grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 101. un 125. kas ir identiski grozījumi, kurš par, pret, atturas, pieņemti. 113. kurš par, pret, atturas, pieņemti Noraidīts. Nē, nē, pieņemts. Labi, pārbaudīsim. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Es gribētu jūs aicināt tiešām pacelt roku balsojumā, lai es saprastu, par ko jūs vēlaties balsot. 102. grozījums, kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. Tagad 68. grozījums. Komitejas grozījums, kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 103. grozījums, kurš par? Pret atturas norādīts. 114. grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 69. trīs daļās, pirmā daļa, kurš par, pret, atturas, pieņemta, otrā daļa, kurš par, pret, atturas, pieņemta, trešā daļa, kurš par, pret, pret atturas pieņemta. Tagad 104. grozījums. Kurš par? Kurš pret? Atturas noraidīta. Tagad 73. grozījums. Kurš par? Pret? Atturas pieņemts. 106. grozījums personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 82. komitejas grozījums, kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 88. grozījums, kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. 89. kurš par? Pret atturas, noraidīts. 90. kurš par, pret, atturas, noraidīts. 117. kurš par, pret, atturas, pieņemts. 107. kurš par, pret, atturas, pieņemts. 108. kurš par, pret, atturas, pieņemts. 109. kurš par, pret, atturas, pieņemts. 110. kurš par, pret, atturas, pieņemts. 46. komitejas grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Pārbaudīsim, sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. 118. grozījums, kurš par? Pret? Kurš atturas? Pieņemts. 119. grozījums, kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts Pieņemts. Tagad balsosim par komisijas priekšlikumu. Ar personālu balsojumu sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad balsosim par normatīvo rezolūciju ar personālu balsojumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemta. Es apsveicu referentu. Un tagad līdz 12.30 tiek pārtraukta tāda sanāksmija, ir paredzēts vienīgā sēde ar Čehijas prezidenta uzrunu.